Good, good morning. Labrīt, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Mēs sākam sēdi ar uh, sešu minūšu nokavēšanos. Vēlos uh, visus uh, sveikt, uh, klātesošos, jā, protams, deviņos rītā ir varbūt uh, agra rīta stunda, bet, nu, gribu sveikt visus. Uh, vēl ir brīvas vietas zālē palikušas, bet svarīgākās personas ir zālē, gan abi līdzreferenti, gan uh, priekšstādātāja vietniece, gan arī daži koordinatori. Šodien mēs otro reizi uh, uzklausām komisāru Pieru Moskovičī, kurš ir atbildīgs par uh, nodokļu jautājumiem. Mēs esam runājuši gan plenārsēdē, gan takse viens un divi, un arī šajā komitejā par nodokļu politiku diskutējuši. Tāpat mārt plenāra sēdē jūs uh, skaidri pastāstījāt par uh, saviem plāniem šai jomā. Tagad ir pagājušas seš, septiņas nedēļas, ir notikušas sanāksmes par šiem jautājumiem, un šodien mums ir uh, vairāki punkti darba kārtībā, tā skaitā arī par piekļuvi dokumentiem. Dažiem uh, no mums, būtībā jau visiem, uh, Uh, šī piekļuve ir būtiska, lai mēs paši varētu veidot savu viedokli par šiem jautājumiem. Un komisijas uh, radītie nosacījumi uh, uzlabojas šai jomā Un tā ir skaitā savukārt attiecībā uz padomi šī no, nosacījuma ar vien pasliktinās. 20. jūlija 2016. gada rīcības kodeksa grupas sanāksmes protokols ir 33 lapas garš un šobrīd tikai pirmā lapuse darba kārtība ir pieejama, visas citas lapuses ir nodzēstas, aizkrāsotas melnas. Jo tiek paziņots, ka tas neatbilstot tā, mūsu tematam, vai arī esot šīs uh, grupas iekšējās diskusijas, ko tā nevēlas atklāt un es atļāvos nu šeit nokop, nofotografēt šādu aizkrāsotu lapu, un jūs redzat, ka tiešām šeit viss ir tikai melnā krāsā, un parlaments uh, to ilgtermiņā, nu ne jau no jūsu puses, komisāra kungs, bet no padomas puses, nu nevar pieņemt šādu attieksmi. Mēs nevaram to pie, pieļaut, tas uh, neatiec uz jūsu labo Mm, iesniegto dokumentu, kas ir eh, vēl jāizpēta, bet, eh, nu, šeit ir tāds, nu, pilnīgi ekstrēms piemērs tām, ar kādiem dokumentiem mums ir jāstrādā. Mēs atgriezīsimies pie jautājumiem, ko mēs jums nosūtījām. Jūs mums uh, esat uh, sagatavojis atbildes rakstveidā. Un uh, es uh, dodu jums vārdu, lai jūs teiktu ievadrunu, un pēc tam mēs turpināsim diskusiju. Vēlreiz priek, gribu teikt, ka prieks jūs uh, uzņēma šeit mūsu vidū. Paldies, Langenkungs, uh, priekšsēdētāji vietnieki, uh, godātie deputāti. Es vienmēr ar lielu prieku pieņemu jūsu uzaicinājumus jo es uzskatu, ka tiešām ir labi tikties uh, mums un izvērtēt mūsu kopīgi sasniegto kopīgā cīņā pret uh, nodo, izvairīšos no nodokļiem. Cīņa pret uh, krāpšanu un uh, izvairīšanos no nodokļiem mūsu abām Eh, abas institūcijas ir eh, nu, pilnīgi dabiski sabiedrotie, gan eh, domājot par politisko darba kārtību. Mēs organizējam šo cīņu, tā ir mūsu iz, kopīgā izpratne, un mēs cīnāmies arī par atklātību. Un darīsim vienmēr visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, uzklausītu parlamenta uh, un jūsu vadītās komitejas vēlmes. Tā ir mūsu galvenā prioritāte komisijai cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļiem. Jūs esat snieguši jau divu ar pusgadu laikā konkrētus uh, pierādījumus, un Junkera komisijā es esmu uh, atbildīgs par šiem jautājumiem. Mums ir piesātināta darba kārtība un tālajoši mērķi. Un mēs aktīvi sadarbojamies ar jūsu komiteju un aktīvi sadarbojamies arī ar jūsu priekšteci taks komiteju. Eiropas pilsoņi, es to apzinos, eh, joprojām no mums eh, prasa, lai mēs apņēmīgi cīnītos pret izvarīšanos no nodokļiem. Un ne jau tādēļ, ka šie jautājumi vairs it kā nav tik aktuāli, šie skandāli sāk aizmirsties, bet tas nenozīmē, ka mums nevajag strādāt, jo var atkal izcelties citi skandāli, tādēļ mums ir pastāvīgi jāstrādā un ir arī skaidrs, ka vairums Eiropas pilsoņu no mums sagaida, lai mēs cīnāmies pret nodokļu nemaksāšanu. 74% no pilsoņiem to no mums prasa saskaņā ar aptauju datiem. Pirms atbildēšu uz parlamenta deputātu uzdotiem jautājumiem, gribu runāt par četriem aspektiem pirmkārt, mēs tagad uh, sākam jau konstatēt mūsu iniciatīvu uh, dar augļus, varētu teikt, vai rezultātus ir uh, uzdākta likumdošanas iniciatīva un kād par to tagad jau tiek uh, balsots un tā tiek īstenota. Un 2017. gadā mēs ievērojami pavirzīsimies uz priekšu cīņā pret uh, nodokļu nemaksāšanu. Dalību valstis jau ir apkopojušas datus par bankas kontiem un no šā gada rudens uh, sāksies automātiska datu apmaiņa vairāk nekā uh, simts. Uh, jurisdikciju to darīs no šā gada septembra. Un tie, kas slēp savu naudu ārzemēs, tagad tiks atmaskoti. Un arī Šveices banku noslēpums pārstāvs eksistē, daži to var nožēlot, es to nenožēloju, un tas ir liels sasniegums, ar ko mēs varam lepoties. Automātiskā informācijas apmaiņa par uh, nodokļu nolēmumiem, atskaitīšanās par katrā valstī veikto pēļ, uh, gūto peļņu, Arī šie pasākumi radīs pirmos uh, taustāmos rezultātus jau šogad. Jaunas uh, Eiropas normas, uh, kas nodrošina Eiropas iestādēm piekļuvi svarīgā informācija par nodokļu jautājumiem, lai varētu veikt izmeklēšanu. Visi šie tiesību akti ir jātransponē līdz šā gada beigām. Līdz ar to jūs redzat šo politisko un uh, likumdošanas ainu, kas veidojas. Jūsu priekšlikumi tiek īstenoti, un šim procesam ir jāiet paralēli uh, jaunu uh, tiesību aktu pieņemšanai. Mums ir jāievēro iecerētais grafiks. Mums ir jābūt modriem. Uh, un jāpaplašina arī e, mūsu e, skatījums. Komisijai ir ietekmīgi ieroči, lai nodrošinātu direktīvu transponēšanu. Bet administratīvo praksi, kas ir pretrunā ar šīm Eiropas normām, mēs varam atklāt tikai tad, ja tiek sasniegts, pa, saņemts par to sūdzības un tad komisija var veikt pārbaudas. Lai nodrošinātu mūsu kopīgo pasākumu aktivitāti, ir pareizi jāīsteno jāpabeidz transponēšana. Un jūsu parlamenta un jūsu komitejas loma ir uh, Uh, izdarīt uh, politisko spiedienu vai uzturēt politisko spiedienu uz dalību valstīm šajā izšķirošajā fāzē, lai mūsu uh, likumdošanas darbs dotu taustāmus rezultātus. Un mums, man būs mūsu iniciatīvās nepieciešams parlamenta atbalsts Es eh, runāju par to, ka tad, kad eh, šie skandāli sāk aizmirsties, tad eh, dalība valstis atkal atgriežas pie veciem paradumiem. Tālāk svarīgi ir runāt par CCTB jauno formu. Šis projekts uh, Eh, tam ir div, divas dimensijas. Pirmkārt, iekšējā tirgus dimensija, kas nāk par labu uzņēmumiem, un otrkārt, eh, tas ir atklātības aspekts, kas palīdz cīnīties pret eh, mm, izvairīšanos no nodokļiem. Un es domāju, kā šo CCTV mēs uh, uh, novērsīsim to, ka uzņēmums savu nu pēļņu pārvieto uz nodokļu paradīzēm. Pagājušā nedēļa mums bija tikšanās Vašingtonā starptautiskos fórumos. Tikāmies ar Stīvenu Mančinu, kas ir jaunais finanšu ministrs ASV, un arī ar uh, Uh, Donalda Trumpa ekonomisko padomnieku, bet mums joprojām nav pilnībā skaidrs, kāda būs jaunās ASV administrācijas nostāja šais jautājumos. Mēs uh, aktīvi iestājamies par labu finanšu pārvaldību starptautiskā mērogā G20 ietvaros. Uh, Mančēna kungs ir arī paudis nostāju. Nevar teikt, ka viss ir kārtībā, ka viņi vēršas pret protekcionismu vai ka viņi aktīvi cīnās pret klimatu pārmaiņām. Tas neatbilst patiesībai. Bet attiecībā par šiem nodokļu jautājumiem G20 ietvaros mm, nebija tādas nelabvēlīgas attieksmes bet nu, nebija arī tā liela sajūsma un dinamika šais jautājumos jūtama. Parlamentam ir jāstrādā roku rokā ar komisiju, lai mēs pēc iespējas ātrāk pabeigtu darbu pie CCTB. Bez jūsu atbalsta tas būs grūti izpildāms uzdevums, to man jāatzīst. Jo ir dažiem iebildumi, nevēlēšanās veikt šos pasākums, es saprotu, bet neatbalstu šādu nostāju. Nākamais jautājums ir nodokļu paradīzes. Šeit ir jādomā gan par būtību, gan par darba grafiku. Es gribētu līdz šā gada beigām uh, lai tiktu apstiprināta nodokļu paradīžu uh, saraksts, Uh, un lai būtu paredzēts arī sankcijas. Un uh, būtu tādēļ jāsaglabā spiediens uz dalību valstīm, lai tās ievēro paredzēto darba grafiku. Šis instruments ir ļoti būtisks mūsu um, pasākumiem starptautiskā mērogā, lai nodrošinātu atklātību un labu pārvaldību nodokļu jomā un ir jābūt kopīgiem uh, pasākumiem, kas nosūtītu uh, spēcīgu signālu dalību valstīm, ka šis saraksts ir jāpieņem, tam jābūt efektīvām, ir jābūt reālām sankcijām paredzētām. Tas nevar viss palikt tikai uz papīra, ko, mm, kam pēc tam nav nekādas nozīmes. Un tālāk ir jādomā arī par starpniekiem, kas ir nodokļu uh, konsultanti, advokāti un citi. Ja šie mehānismi uh, ja atbilst noteiktiem noteikumiem, tad arī šiem starpniekiem ir jāsniedz informācija nodokļu administrācijā, lai uh, nodokļu administrācija varētu identificēt Uh, uh, vājos uh, punktus regulējumā un tie Un tāpat arī nodokļu administrācijai būs zināmas, zināmi visi, kuri gūst labumu no šādām sistēmām un, un schēmām komisija ir apņēmības pilna rīkoties. Trešais punkts, kam vēl varos pievērst jūsu uzmanību. PVN krāpšanas ienākumu liela daļa nonāk noziedznieku un arī teroristu rokās. Tā saucamajās karuseļa schēmas uh, Uh, tiek īstenots Eiropas Savienībā, un ar to nodarbojas krimināls uh, noziedznieku organizācijas. Piemēram, uh, krāpšanās attiecībā uz oglekļa kvotām, kas ir radījuši zaud, radījusi zaudējumus dalībvalstīm 5 līdz 10 miljārdu eiro apmērā. PVN krāpšana. Uh, Uh, rada lielus uh, zaudējumus valstu budžetiem un aprēķini liecina, ka zaudējums ir 160 miljārdi eiro gadā un 40 līdz 60 miljārdi uh, ir uh, pārobežu uh, krāpšanas uh, gadījumi. un visi šie līdzekļi aizplūst uz kontiem ārpus, uz bankas kontiem ārpus Eiropas Savienības, un būtībā ir tāda pašreizējā situācijā arī grūti identificēt šos krāpniekus un atgūt izkrāptos līdzekļus. Uh, Un mums šī problēma ir jārisina, ja mēs gribam veidot taisnīgu nodokļu sistēmu. Mēs nevaram pieļaut, ka tas ir kaut kas nenovēršām šādu uh, pārobežu uh, režīmu krāpniecība. Jau kopš uh, 1993. gada uh, šī sistēma ir ieviesta, pastāv 28 atšķirīgas PVN sistēmas, un mēs vēlamies pielikt tam punktu. Un mēs uh, rudenī nākšu ar, klajā ar priekšlikumu par PVN režīma uh, reformu, un lai pastiprinātu cīņu pret uh, PVN krāpniecību, un tas būs ļoti uh, stip, stiprs instruments, lai varētu cīnīties pret uh, krāpniecību un organizēto noziedzību. Arī nesen konstatētā uh, atklātās lietas Nīderlandē liecina par šīs parādības apmēriem. Un uh, nobeigumā gribu teikt, ka mēs sadarbojasimies ar jūsu komiteju, lai nodrošinātu piekļuvi dokumentiem Mēs ļoti nopietni uztverām jūsu lūgumus nodrošināt piekļuvi dokumentiem. Komisija ir mobilizējusi resursus, lai nodrošinātu to. Ir 650 dokumenti pieejami slēgtās lasītavās, 820 dokumenti elektroniskā formā. Es uh, Uh, arī vērsāmies pie šīs uh, rīcības kodeksa uh, darba grupas, prasot jums sniegt dokumentus. Es saprotu jūsu komitejas neapmierinātību par šādu attieksmi. Un tiešām ir jāsniedz jūs komitejai dokumenti, kas jums ir nepieciešami jūsu darbā, un komisija to visu uztver ļoti nopietni. Tātad Šī uh, uz, uh, rīcības kodeksa komiteja nodarbojas ar daudziem jautājumiem, tikai daži no šiem jautājumiem ietilpst jūsu kompetencē. Un uh, es nesen esmu nosūtījis vēstuli padomē komisijas vārdā aicinot la, visas iestādes, tā skaitā padomi, sniegt jums nepieciešamos dokumentus bet, protams, mūsu ietekme ir ierobežot šajā gadījumā. Henslis kundze, kas ir uh, direktore. Uh, Uh, atbildīgi par nodokļu muitas jautājumiem, uh, tiksies ar jums uh, šorīt pat, ar jūs komitejas darbiniekiem, lai vienotos par to, kā organizēt piekļuvi nepieciešamajiem dokumentiem. Es atvainojos, ka man ievadruna izvērtās tik gara, bet tā kā ir tik daudz jautājumu, pie kā mēs strādājam, tad īsāk izteikties nebija iespējams. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem ar prieku. Äh, vielen dank. Liels paldies, komisāra kungs. Mēs ceram un arī esam īstenībā pārliecināti, ka uh, kopā Eiropas parlaments un jūs um, varēs strādāt pie šiem smagajiem nodokļu jautājumiem. Mūsu galvenā problēma šajā gadījumā nav komisija vai arī sadarbības gatavības starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Pirmām kārtām, uh, Ehm, šeit varētu runāt par tādu kā atturēšanos vai nevēlēšanos darboties no dažu dalībvalstu puses. Šeit ir runa par kādu citu dokumentu, kur ir runa par eh, tekso saiknēm, un šeit Un alle elf Mitgliedstaaten, die betroffen sind, mit einer Ausnahme. Un uh, šeit ir runa par nodokļu nospriedumiem, kas, uh, diemžēl, dažās valstīs nav pieejami, piemēram, te ir runa par Luksemburgu. Un tāpat arī kādā federatīvā dalība valstī ir runa par vienu vienīgu reģionu. Tas nozīmē, ka uh, šī vēlme būt cauradzamiem un vēlme mm, veikt reformas, dalība valstīs ir ļoti slikti attīstīta. Tas eh, varētu būt tāds kā neusticības balsojums attiecībās parlamentu un arī uz pašu Eiropas Savienību. Un, eh, protams, ka šeit ir runa par uh, dalību valstu kompetenci nodokļu jautājumos, bet tas šeit nav nekāds attaisnojums. Tieši tāpēc mēs atbalstam jūsu iniciatīvas attiecībā uz nodokļu uh, mērīšanu, nodokļu oāzēm un uh, nodokļu krāpniecību. Un tā kā mums uh, ir diezgan ierobežots laiks, jūs izteicāties mazliet ilgāk. Uh, Mm, protams, ka tam ir arī savi iemesli. Es gribētu uzreiz dot vārdu mūsu galvenajiem referentiem, lai viņi varētu uzdot savus jautājumus. Mums mūsu sanāksme ir jābeidz pulkstens 11. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Uh, um, liels prieks jūs šeit uh, redzēt. Mēs uh, vienmēr esam iestājušies par caurdzamību. Šķiet, ka komisija vienmēr uh, E, ir par to runājusi. Arī mūsu komiteja šeit ir vienmēr e, vēlējusies panākt labus e, panākumus. Tātad šeit ir runa gan par CZBT, gan arī par īpašniekiem. Visos šajos dokumentos mums ir vajadzīga cauradzamība. Sabiedrībai ir jāsaprot, par ko šeit ir runa. Mans jautājums attiecas uz ziņošanu. Pana komiteja nesen viesojas ASV, jūs arī pieminējāt savas vizītes ASV, un tur mēs uzzinājām, ka ASV neplāno nodrošināt informācijas apmaiņu, tad, kad ir runa par kopējiem zinošanas standartiem. Eh, viņi tātad nav gatavi rīkoties. Vai jums arī radās tāds iespējas, un ko mēs varētu darīt? Viens no kritērijiem, kurus jūs pieminējāt attiecībā uz melniem sarakstiem ar nodokļu āzēm, ir šie kopējie zino, ziņošanas standarti, kas noteikti ir jāizteno. Vai mēs varētu izveidot šādu Eiropas Savienības ekvivalentu? Uh, ASV fatka. Mums ir jāsaprot, kā nodrošināt atgriezeniskumu. Jūs pieminējāt arī, ka melnais saraksts mums ir augsta prioritāte. Šīs process ir bijis ļoti noslēgts, mums patiešām ir par to žēl, un tāpat arī šis te, šī te nodokļu balstuva nullei nav kritērijs. Varbūt jūs varētu pastāstīt kā jūs vēlaties rīkoties šajos jautājumos. Jūs runājāt arī par uzvedības kodeksu, kas ir spēkā kopš 1998. gada. Vai komisija nav nolēmusi izvērtēt šīs grupas darbu un šīs grupas mandātu, tātad paskatīties, cik kaitīgi ir šie pārobežu nodokļu režīmi? Jūs piemin, pieminējāt arī vienoto tirgu, kas būtu saiknē ar šo vienoto korporatīvo nodokļu bāzi, bet mums ir jāpaskatās arī uz uh, Mm, uzvedības kodeksu un uzvedības kodeksu grupu, kā mēs varētu veikt šīs pārbaudas nākotnē. Domāju, ka komisija noteikti varētu uzņemties šos uzdevumus. Paldies! Komisāra kungs, es gribētu, lai jūs ievērojat piecu minūšu uzstāšanās laiku. Pirmkārtām esmu apmierināts ar progresu, kas ir panākts attiecībā uz šo sarakstu. Tātad, manuprāt, šīs darbs pilnībā atbilst tam, ko mēs bijām, bijām nolūkojuši darīt. Tātad tika nosūtītas vēstules jurisdikcijām attiecībā uz skrīningu, tas bija janvārī. Un eh, tagad eh, šis skrīnings arī ir uzsākts. Martā komisija izveidoja grupas un pašlaik mēs eh, izvērtējam visu saskaņā ar kritērijiem, par kuriem mēs bijām vienojušies. Otrais - ekspertu paneļi risinās Eh, šos jautājumus, arī apstiprinās informāciju un tehniskais darbs tiks pabeigts līdz septembrim. Tiks ievērot arī visi procesuālie soļi padomē. Ir sagaidāms, ka Eiropas Savienības saraksts tiks pieņemts ECOFIN līdz decembra beigām, un tāpat arī ir uzsāktas diskusijas par iespējamiem pretpasākumiem, ko varētu piemērot pret valstīm, kas ir iekļauta šajā sarakstā. Kopumā var teikt, ka esmu optimistisks. Esmu pozitīvi pārsteigts par dalību valstu uh, darbu pie šī projekta par ASV eh, valdību. Nav nekādu pārsteigumu, ka Eiropas Savienība vēlas atgriezeniskumu attiecībā uz e, informācijas caurdzamību par finanšu kontiem. Tātad te ir runa par jaunajiem caurdzamības standartiem. Šo jautājumu esam uzdevuši mūsu ASV partneriem, esam to darījuši katrā mūsu tikšanās reizē. ASV ir pienākums uzņemties centrālo lomu, lai cīnītos pret e, nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas visā pasaulē. Uh, Tāpat kā Eiropas Savienībai arī ASV vajadzētu izskatīt savu nodokļu sistēmu un to pielāgot. Mums šeit ir ļoti daudz darāmā, tātad gan Eiropas Savienībai, gan ASV ir vajadzīgas konstruktīvas sarunas par galvenajiem nodokļu jautājumiem. Tas ir abu valstu interesēs. Mums vajadzētu arī paskatīties, kā jaunā ASV valdība rīkosies šajā sakarā. Par uzvedības kodeksa grupas eh, reformu par uzņēmējdarbības nodokļiem. Protams, ka mums ir jānodrošina godīgi nodokļu praksa Eiropas Savienībā. Mēs esam konstatējuši kaitīgu nodokļu praksi, un tieši tāpēc mēs saprotam, ka vajadzētu reformēt uh, uzvedības kodeksa grupu, vajadzētu mm, nodrošināt, lai, lai tā kļūtu redzamāka, tāpat kā šī komiteja parlamentā. Un komisija vairāk kārt ir minējusi, ka uh, Mēs vēlētos nodrošināt tādas pamatīgas eh, kodeksa reformas. Esam gatavi pārskatīt arī sankcijas, nodrošināt, lai tās būtu efektīvākas un lai nodokļu noteikumi Eiropas Savienībā būtu caurdzamāki. Tāpat arī mēs apsveicam Eiropas parlamenta aicinājumu šajā sakarā. Mēs labprāt arī sniegt šeit palīdzību. Paldies, komisārkungs. Tagad Pēters Jačiks. Paldies, priekšsēdētāji! Kamsārkungs, mani interesē, kā jūs uh, izvērtējat uh, to, kā dalībvalstis īsteno Eiropas Savienības tiesības jomās, uh, par kurām mēs runājam. Vai jūs esat uzsākuši kādu konkrētu rīcību kopš jūsu stāšanās pamat, amatā, lai veicinātu kontroli par to, pār to, kā dalībvalstis visu īsteno? Vai komisijai ir pietiekami daudz resursu, lai nodrošinātu, ka tiesību akti tiek atbilstoši um, piemēroti dalību valstīs. Tas būtu pirmais jautājuma loks. Tāpat es uh, gribētu no jums uh, dzirdēt par turpmākām iniciatīvām attiecībā uz nodokļu konsultantu uh, tiesību aktiem. Vai ir kādas iniciatīvas šajā sakarā, vai kaut kas ir sagatavošanā, vai tuvākajā nākotnē kaut kas tiks darīts. Nu, varbūt tālākā nākotnē. Un pēdējais. 2013. gadā jūs nosūtījāt vēstuli kopā ar jūsu uh, partneriem, uh, finanšu ministriem no dalību valstīm. Nosūtījāt šo vēstuli uh, komisijai par You, you direct... Par Eiropas Savienības fatka izveidi. Un tāpat jūs runājāt arī par uh, to, ka šī komisija, kas no, darbojas nodokļu administrēšanas, administrēšanas jomā, varētu būt šī Eiropas Savienības fatka. Tiek uzskatīts, ka fatka ir tāds visnotaļ stabils un efektīvs instruments. Komisār, vielen dank, äh, kolēģi, Sie haben das Wort. Um, komisāra kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies. Esmu uh, nodevis uh, saviem dienestiem jūsu lūgumu nodrošināt, lai tiktu darīts viss, lai visas direktīvas attiecībā uz nodokļu caurzmību tiktu piemē, pie, pietiekami piemērotas. Tiklīdz, kā mēs atklājam, kā dalība valstis um, pietiekami netransponē šādus tiesību aktus, mēs uzsākam pārkāpumu procedūru. 39 gadījumos nevaru šeit detalizēt izteikties par visiem no šiem gadījumiem, man nav tik daudz laika, bet uh, mēs esam tātad iesnieguši brīdinājumus un uzreiz arī dalībvalstis uh, nodrošina rezultātus, tātad rēģējušiem brīdinājumiem. Uh, 12 dalībvalstīs vēl ar vien nav veikti visi pasākumi. Pēc šīs pirmās pilnīguma pārbaudes komisijas dienesti izvērtē, vai direktīvas tiek korekti īstenotas uh, nacionālajos tiesību aktos. Šeit komisija ir uzdevusi papildu jautājumus sešām dalībvalstīm, un atkal šīs lietas tagad tiek slēgtas, un visa detalizētā informācija ir pieejama. Tāpat vēl ar vienu notiek um, atbilstības izvērtējumi, un ir tikai dažas papildu pārkāpumu procedūras uzsāktas. Kā jūs redzat, mēs veicam visas vajadzīgās pārbaudas, un tas arī darbojas, jo dalība valstīs parasti ļoti ātri pielāgo savus tiesību aktus um, Mm, ņem vērā mūsu prasības. Domāju, ka e, šī kontrola ir pietiekami laba, visa detalizētā informācija ir pieejama. Domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Attiecībā uz e, pēdējiem diviem gadiem esam panākuši ļoti daudz attiecībā uz nodokļu administrāciju, lai efektīvi vērstos pret e, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pašlaik mēs vēlamies mm, vērsties arī pret uh, eh, tū, tiem, kas veicina izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tā te ir runa par dažādiem starpniekiem, kas ļoti labi pārzina nodokļu tiesību aktus un spēj tos eh, ļoti labi izmantot pavisam mm, tiesiskā veidā, lai nemaksātu nodokļus. Tagad mums vajadzētu vērsties pret šādu praksi. Trīs Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir uh, uzlikušas pienākumus starpniekiem atklāt, kādas nodokļu schēmas viņi piedāvā. Komisija ir iesaistījusies šajā lietā, un mēs nāksim klajā ar jaunu direktīvas priekšlikumu par nodokļu caurzmības uzlabošanu. Pirms vasaras mēs jau to izdarīsim, un mēs noteikti arī ziņosim šai komitejai, kā tas viss tiks īstenots. Par fakt, ka e, šie globālie standarti pašlaik tiek īstenoti starptautiskā līmenī. Komisija ir gatava uh, uzturēt šo dialogu, lai varētu pilnībā mm, nodrošināt, lai uh, šādas iniciatīvas tiktu uh, arī uh, izvērstas tālāk un lai tas attiektos arī uz tādām jurisdikcijām, kas pagaidām vēl nepiedalās. Paldies! Protams, mūs interesē arī uzklausīt kuras tieši valstis ir sagatavojušas šos priekšlikumus par starpniekiem. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms eh, Darījus Rusatī, eh, tautas partijas grupa. Yes, thank you, Chair. Paldies priekšādātājiem, paldies arī komisāram. Cik jauki, ka esat gatavs sniegt mums informāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmais saistīts ar tās augtajām atkarīgajām teritorijām, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums nesen bija uzklausīšana tieši par šo tēmu. Un tā viņš šķiet, ka virkne dalībvalstīm ir uzskats, ka tām nav pilnas kontrolas pār šiem nodokļu režīmiem no viņiem atkarīgajās, jeb viņiem piekrītošajās teritorijās gan tās tajās, kas atrodas Eiropas geogrāfiskajos ietvaros, gan ārpus tās. Te mēs runājam par kanāla salām, Karību jūras teritorijā atrodošamies teritorijām, kas ir Nīderlandes pārvaldībā, Lielbritānijas, Francijas aizjūras teritorijām un tam līdzīgi. Un mans jautājums ir šāds. Cik lielā mērā Eiropas komisija apzinās, ka šobrīd notiek tāds process, kura ietvaros peļņa tiek pārvietota, pārnesta uz šīm aizjūras teritorijām nodokļu samazināšanas apmēros, un tas notiek plašā apmērā, tātad tas notiek jau krietni ilgu brīdi. Un ko var darīt, lai mudinātu dalību valstis domāt par to, kā veikt attiecīgās juridiskās izmaiņas, lai no šāda veida kaitīgas uh, neatbilstības nodokļu režīmos izvairītos, lai to novērstu. Lai nav šī neatbalstības starp teritorijām, kas it kā sākotnēji oficiāli bijusi daļa no vienas eiro, daļa no vienas valsts un attiecīgi it kā arī oficiāli daļa no Eiropas Savienības. Citiem vārdiem sakot, vai ir iespējams kaut ko ar to darīt, jeb tas mums vienkārši ir jāpiecieš. Un otrs jautājums pavisam īsi par šo pēdējo likumdošanas iniciatīvu, par, pie kā strādājam parlamentā. Un C, tātad CBCR. Esam dzirdējuši mūsu partneru reakciju no, par, no ārpus Eiropas Savienības. Viņi pauž bažas, ka šī iniciatīva varētu novest pie komerciāli delikātas informācijas atklāšanas, un tāpēc tam varētu būt divi tādi seku punkti, kas attiec uz investīcijām. Pirmais - tas, ka ES meitas uzņēmumi no. Es, es atvainojos, ārpus Eiropas Savienības uzņēmumu, meitas uzņēmumu Eiropā tiks pārvietot uz teritorijām ārpus Eiropas un attiecīgi investīcijas no šādām trešām valstīm samazināsies, un otrs potenciālais seku punkts varētu būt tāds, ka SAO standarti tiek apdraudēti, jo SAO standarti, un te es runāju BEPS, par BEPS pasākumu numur 13, ir, nu, panākti un apstiprināti garās un sarežģītās sarunās un pasargā vienu otru dalību valsti Un tagad varētu šī vienošanās izkrist. Es gribētu vaicāt jums, cik lielā mērā šie jautājumi ir pieminēti jūsu pēdējās sarunās, piemēram, Amerikas kolēģiem. Liels paldies, Rozātī kungam, saka priekšsēdētājs. Šis pēdējais, protams, saistīts ar likumdošanas priekšlikumu. Par to mums jau bija uzklausīšana, un tiecīgi arī diskusijas lūdzu, komisārkungs. Jā, daudz jautājumu, nav īsti daudz laika, lai uz tiem atbildētu, bet, nu, centīšos to lakoniski tomēr izdarīt. Pirmkārtām pirmais jautājums. Mēs, protams, ļoti labi apzinās, apzināmies par šo problēmu, ko jūs pieminējāt. Tā ir daļa no visa šī sarakstu gatavošanas procedūras, tāpat laikā eh, par to domājam arī rīcības kodeksa ikdienas izstrādes procesā. Bet, nu, tagad konkrētāk par to runājot, ir tādas jurisdikcijas, Um, vai kaim, kaimanu salas un tam līdzīgi, kuras šobrīd pētām tieši rīcības kodeksa darba ietvaros un cenšamies to pielādāt arī no nu, tādiem globāliem pārskatāmības standartiem. Kas attiecas uz CBCR um, publiskošanas pienākumu, kas attiec uz komisiju, tad mūsu ieru, ierosinājums ir nodrošināt šo pārskatāmību, šādā veidā atklājot informāciju. Par to ir arī publiskas kons, e, konsultācijas, un, protams, ka vienmēr uzrādīsies kaut kāda veida pretrunas būs tās starp investīcijām un e, komercnoslēpumiem un pārskatāmību. Un vēl viena lieta, e, nu, protams, par to runājam arī ar ASV partneriem, ar Anželu Guriju. Esam nākuši klajā ar savu atzinumu Nu, tagad viņiem jāstrādā savējais, nu, un tad Eiropai, eh, nu, acīm redzot, nāksies vest sarunas. Esmu pārliecināts, ka, nu, zināmos eh, ierobežojumos viņiem, zināmā mērā viņiem tomēr, viņi varēs šo mūsu priekšlikumu integrēt šais kopējos uh, priekšrakstos. Un mums ir vienprātība par to, bet tāpat laikā, nu, protams, joma ir daudz plašāka Un arī šeit parlamentā mm, jūs vienmēr esat karojuši par tādu ļoti plašu pārskatāmību. Uh, Nu, kas notiks ar šādu veidu idejām tālāk padomē, nu nezinu, domāju, ka tas nebūs vienkārši, bet te ir vajadzīgs spiediens no jūsu puses, vienalga vai negatīvā, pozitīvā veidā, bet komisija katrā ziņā ir gatava šo projektu virzīt uz priekšu, eh, lai šis e CBCR eh, pienākums par informācijas publiskošanu tiktu pakļauts. Vakardien mēs runājam par grozījumiem un secinājumu, ka arī parlamentā nebūs vienkārši rast vienprātību par šo punktu. Un arī šī virzība uz BEPS pasākumiem ir viens svarīgs pieturspunkts tajā visā. Kas attiecas uz aizjūras teritorijām, tad sarakstā, protams, nav tikai kanāla salas un vēl citas, bet kopumā tie ir 333 šādas teritorijas, kas it kā piekrīt Eiropas Savienības e, dalību valstīm, bet par kurām pastāv aizdoms, ka tās ir nodokļu paradīzes, un tas tiešām ir svarīgs jautājums. Es gribētu jūs lūgt komisāru kungs tam pievērst uzmanību savā darbā. Tālāk runās Pauls Tanks sociāldemokrāta vārdā. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Moskavisī kungs, kas esat šeit. Vakar notika pirmā uzklausīšana Eiropas parlamentā par CCCTB jeb kopējo konsolidēto uzņēmu ienākumu nodokļu bāzi, un uh, tika izteikts arī plašs atbalsts Eiropas parlamenta priekšlikumam, bet diskusijas arī visnājas ap vienu punktu, un par to grib zināt jūsu viedokli, par, tā, par to, ka tā varētu būt Eiropas reakcija, kā rezultātā varētu pārtraukties šī sacensība uz zemāku kopsaucēju, bet uh, šī aina ir vērsusies plašumā It īpaši pēc tam, kad dzirdējām nodokļu priekšlikums no Trumpa administrācijas, kur viņi runā, ka viņi samazinās no 35 uz 15 procentiem uzņēmuma ienākumu nodokli. Un tas attiecīgi ir ļoti atšķirīgi no parastās ASV sistēmas, kuras pamatā parasti ir teritoriālā piekritība. Kā jūs skatāt šo situāciju, vai arī jūsos ir bažas, ka šādā veidā šī sacensība uz, zenā, uz, uz leju, uz zemāko kopsaucēju turpināsies šīs uh, Trumpa administrācijas darbībā, un kādai vajadzētu būt Eiropas reakcijai šajā gadījumā? Tas mans pirmais jautājums. Otrs par nodokļu konsultācijām. Uh, Es zinu, ka konsultācijas turpinās, es īsti nezinu, cik ilgi vēl tām jāiet, kad tiks izdarīt kaut kādi secinājumi, bet ko jūs vērojat notiekam dalību valstīs, kur ir tie galvenie diskusija punkti? Šķiet, tur bija 12 tādi jautājumi, nu, nu, kur par dalībvalstīm tika vaicāts, piemēram, par obligātu informācijas atklāšanu, par standartu noteikšanu tā, nodokļu konsultātiem, vai redzat kaut kādu iniciatīvu arī no dalībvalstu puses? Jūs domājat, tas ir diezgan svarīgi ņemot vērā ka, nu, protams, piedāvājums rada pieprasījumu. Tāds taču ir šis ekonomikas pamatlikums. Paldies, saka priekšādātājs. Nodokļu konsultantu jautājums tas ir ļoti aktuāls, jā, 403 eh, lietas, attiecībā, no, no, kas nāk no Panama dokumentiem, bija saistīta ar Luksemburgu, un uh, eh, 73 bija banku jautājumi, bet, nu, jāsaka, viens no tiem bija, sa... tikai viens bija saistīts ar nodokļu konsultantiem. Nu, komisārkungs, lūdzu, jums iespēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Pirmām kārtām gribu jums apliecināt, kā ASV ir viens no mūsu spēcīgākajiem tirniecības partneriem un sabiedrotajiem, to neaizmirsīsim. Un lai arī ir vairākas korekcijas mot attiecībās, bet, kā jau teicu, arī ASV pirms pāris nedēļiem, tad, kad man bija iespēja runāties, eh, aprunāties ar eh, dažādiem svarīgiem cilvēkiem, tur mēs runājam ar Gariju Konstīnu, Minuči, Kristīnu Lagāru un tā tālāk. Un mans uzskats ir tāds, ka komisija vienmēr jāpatur prātā šīs kopējās ASV un ES intereses. Tāpat arī runāja par faktu, ka jānodala īstermiņa eh, kaut kādas deklarācijas un ilgtermiņa nodokļu politika, piemēram, ASV. Jūs zināt, šīs uzņē, tika izziņotas uzņēmuma ienākuma nodokļu reformas eh, ASV, tika teikts, ka tiks samazināts eh, uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas tā, līdz summai, kas tāpat ir virs vidējā eh, attiecīgā radītāja ES dalību valstīs. Un mēs, protams, ar partneriem strādāsim lielākoties kopā, lai cīnītos pret izvarīšanos no nodokļu maksājumiem un nodokļu nemaksāšanas. Mēs ņēmām vērā ASV valdības paziņojumu par šo reformu pagājušā nedēļa, kur ietverts, kā jau teicu, nodokļu samazināšanas plāns. Protams, mums būs uzmanīgi jāsako līdz darbībai, jo, protams, tiks izstrādāti detalizētāki priekšlikumi. Es domāju, ka līdz šim mums ir izdevies izvairīties no sliktākā scenārija, respektīvi, kas būtu kaut kāda veida robežas nodoklis, jeb nodeva kas radītu vēlmi, e, nu, kaut kādā veidā, nezinu, tad atriepties, kaut kādus pretpasākumus izstrādāt. Nu, redzēsim. Darbs pie tā jāturpina. Domāju, ka mēs dzīvojam um, tādā vidē, kur šobrīd ir labākā reakcija uz visiem šiem uzņēmumu iedokļu nodokļu jautājumiem, ir tāda, ka mēs turpinām BEPS īstenot mm, G20 ietverā kopā ar SAU partneriem un līdz ar to izdarīt spiedienu uz CCCTB izveidošanu. Es domāju, tieši šīs CCCTB ir tā labākā atbilde uz nepieciešamību stabilizēt nodokļu bāzi kas attiecas uz visu šo nodokļu schēmu veicinātājiem. Arī te mēs grasamies jūnijā nākt klajā ar priekšlikumu, tātad par nodokļu konsultantiem un starpniekiem, un pētam jautājumu par to, vai te būtu jānosaka sankcijas tiem, kas ne, nenodrošina atbilstībēs likumiem. Nu, protams, ka mans viedoklis ir par labu šādām sankcijām. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Bērts Lukē, kā ir grupas vārdā. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī eh, komisāram par to, ka varējāt ierasties. Ļoti eh, būtisks elements eh, komisijas priekšstatos un arī šīs komitejas priekšstatos attiecībā uz naudas atmaskāšanas un citu noziedzīgu nodarbību apkarošanu ir mm, uzlabot informāciju, kas ir pieejama sabiedrībai. Tātad ir runa par caurzmī, par dažādiem atklātiem reģistriem un tā tālāk. Bet ļoti būtiski ir arī, kā šī informācija tiek apstrādāta. Ir vajadzīgi resursi, lai šo informāciju apstrādātu. Tagad ar šīs komitejas darbu, un es arī pats personīgi esmu piedalījies dažādās diskusijās, es esmu sapratis, ka šādu resursu trūkst. Es zinu, ka daudzās dalību valstīs eh, kur ir dažādi aizdomīgi gadījumi un par kuriem tiek ziņots saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Eh, tikai viens procents um, tiek apstrādāts dažādās atbildīgajās iestādēs, tātad nodokļu administrācijas iestādēs um, un tiesība aizsardzības iestādēs. Tātad mēs redzam, ka 99% no pieejamās informācijas vispār netiek apstrādāta, vienkārši tāpēc, ka trūkst resursu, lai izsekot šiem gadījumiem. Manuprāt, šeit parādās tāda ļoti atklāta pretruna no vienas puses starp to, kā um, ar noziedzīgām darbībām tiek um, panākts tas, kā mēs nevaram iekasēt nodokļus miljoniem eiro apmēros, un no otras puses mums trūkst resursu, lai mēs izskatītu šādus gadījumus. Galu galā mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs varētu mm, paredzēt šo finansējumu. Šeit nav runa tikai par pašu finansējumu. Uh, Vai jūs arī saskatāt šādu pretrunu, kā jūs varētu to izskaidrot, un ko komisija vai parlaments varētu darīt, lai šo a, uh, problēmu, tātad pilnīgi a, uh, atklāto bezdarbību, izskatīt gadījumus, kā mēs varētu pret to vērsties? Paldies, Lukas kungs, tagad komisārkungs. No nu, ar prieku konstatēju, ka nu nevienmēr tā ir, ka esam uh, vienisprātis, Lukas kungs. Uh, Mm, kad runājam par to, mm, nu, respektīvi, ka esam viensprāts tajā brīdī, kad jācīnās, piemēram, pret izvarīšanos nodokļiem. Un, protams, ka šī doma ir kopīga visām politiskajām grupām, un mēs visi, protams, arī vēlamies, eh, lai Eiropa, ko viens otrs gan arī kritizē, tomēr ir nepieciešama un liederīga. Bet tāpat laikā mēs dzirdam arī šo diskursu Um, kas nerad tiek likts pilsoņu priekšā, un tieši šajā gadījumā te mēs varam arī um, viņiem pierādīt, ka Eiropa ir lietderīga. Un jā, tā ir patiešām reāla problēma, uz kur ir vajadzīga atbilde. Pirms kļuvu par Eiropas Savienības komisāru, divus gadus strādāju par finanšu ministriju Francijā, ministru Francijā. Un šai ametā sastapos ar virkni dažādiem iemesliem, veidot dažādas ambiciozas programmas, lai apkarot nodokļu krāpšanu. Tur bija politiski, morāli un, protams, arī finanšu iemesli tam visam. Jo, protams, ka mēs redzējām, kā ienākumi ienāk valsts kasē tajā brīdī, kad nodokļi tiek maksāti. Tas nav mazsvarīgi, un Francijas gadījumā katru gadu, es saku, nu, situācija, protams, ir mainījusies bija tādas programmas, kas ļāva beigu beigās ievākt vairāk par diviem miljardiem gadā papildus finanšu ieņēmumus nodokļu iekasēšanas rezultātā. Un, protams, ka pie tā ir jāstrādā arī dalību valstīm. Tām ir jāiz, jāuzlabo administratīvā kapacitāte, lai pārliecinātos, ka varētu apkarot nodokļu krāpšanu un darīt to efektīvi. Mēs darba grupās finanšu darba grupās, programmu ietvaros, nodokļu jomā, strādājam pie instrumentu izveidošanas IT jomā, iz, izmantojam jaunās tehnoloģijas, tām ir ļoti liela nozīme šādu jautājumu skatīšanā, bet pilnībā piekrītu jums tajā, ka, nu, arī dalībvalstīm skaidri jānodod ziņa, ka tas ir arī viņu pienākums. Tas gan viņu pienākums, gan tas ir arī viņu interesēs šo administratīvo kapacitātu uzlabot. Tā, lai iespējami pēc iespējas labāk iekasētu nodokļus un atbilstīgāk cīnītos pret um, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem. Nu, tā ir tā vēsts, kurā pilnīgi jums pievienojos. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, tad konstatēja, ka komisijai šie dati ir pieejami. Uh, Un varbūt, ka tad, eh, nu, mēs arī varētu saņemt tos gan no jums, no, nu, gan no dalībvalstīm. Paldies! Tālāk Aldi grupas vārdā eh, Māte Ruis skundze. Priekšādātāji pateicos Moskavīs iekungs. Priecājos, ka jūs mums stāstāt par šiem 250 miljardiem eh, neiekasēt nodokļu un ka šis fakts ir nepieņemams. Protams, ka iecietība pret eh, nodokļu nemaksāšanu tad tādā gadījumā ir jau jādod jau tādu līdzvainību. Tāds mūsu politiskais pienākums cīnīties pret to. Panamas dokumenti eh, ir ļāvuši mums ieskatīties visā šai procesā un uzzināt par daudziem šiem uzņēmumiem Britu Virģīnu salās, piemēram. Jūs teicāt, ka skatīsieties uz vienu no otru no šīm atkarīgajām suverēnajām teritorijām. Jūs minējāt 33 tero, teritorijas, bet jautājums ir lūkāts, vai nevarētu pievien, pievienot ES tiesību aktus tiešā, mē, tiešā kārtā šīm at, atkarīgajām teritorijām? Kāda veida pilnvars jums piemīt? Uh, Jo nav nepietiekami ar to vien, ka mēs te funkcionējam, ka kaut kas ir, jā, ka kaut kas ir jādara, varbūt ir jāgroza līgums. Jūs teicāt, ka pastāv diezgan lielas bažas attiecībā uz CCCTB īstenošanu. Vai jūs varat mums pastāstīt, kāpēc šādas bažas pastāv, kādi ir tie pamatojumi? Varbūt mēs kaut ko no tā nesaprotam, vai jūs varētu tātad nedaudz mūs apgaismot šai jomā. Paldies, kolēģi, saka priekšsēdētājs komisārkungs, nu tad jums vārds. Nu, šoreiz jums ir nedaudz vairāk laika. ja nedaudz vairāk laika, bet um, atbildi tāpat laikā salīdzinoši vienkārša. Jo mēs sastopamies ar situāciju, um, kas, nu, kurai ir divas čautnes. Pirmām kārtām ir šīs teritorijas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības geogrāfiski. Un tas tad saistīts ar šo sarakstu veidošanu, pie kā mēs strādājam. Uh, un šai gadījumā jāievēl attiecīgs laika grafiks, lai šo darbu varētu pabeigt. Izmantoju šo jūsu uzdoto jautājumu, lai vēlreiz atkārtotu, ka mēs esam salīdzinoši apmierināti ar progresu, kas šī, šajā procesā gūts, kā tas virzās uz priekšu, un esam arī visai optimistiski attiecībā uz to, ka mums izdosies izveidot šādu visu Eiropas sarakstu ar nodokļu paradīzēm, ar attiecīgām e, kritērijiem, bet šī otra šķautne, kur runājam par tām, uh, teritorijām, kas atrodas šeit geogrāfiski Eiropā, kas arī ir sasaistīts ar vienu vai otru valsti. Nu, šai gadījumā šeit, protams, var piemērot tieši Eiropas mm, Savienības tiesību aktus, bet, nu, situācija nedaudz sarežģītāk kļūst ar to, ka viena no, nu, tajā brīdī, kad viena no šīm valstīm, piemēram, nē, es varētu izstāties. Nu, un tā ir tēma, kas mums tad kopīgi būs arī jāapskata. Te vēl varu piemetināt, ka starpnieki, kas darbojas šais teritorijās, tiks ietverti mūsu turpmākajos paziņojumos to aptvērumā. Jo nedrīkstam radīt tādus iztrūkumus, tukšās vietas, kas ļaus atkal kaut kāda veida jurisdikcijām to visu izmantot. Paldies, saka priekšēdētājs. Nākamais goja grupas vārdā Miguels Obans Krespo. E, gracias, presidente, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos, komisāra kungs, arī jums. Vakar Spānijā Santandera bankas vadītāji tika arestēti un arī trīs uh, eh, parībā uh, eh, darbinieki, jo viņi bija palīdzējuši īstenot korupciju, atmaskāt neglodīgi iegūtus līdzekļus slavenībām, sportistiem, citiem. Tas liecina par to, kā šie starpnieki tiek izmantoti, izvairoties no nodokļiem, un viņi piedalās arī citās uh, Uh, šādās noziedzīgās darbībās. Jūs teicāt, ka esat paredzējuši veikt pasākums, lai novērstu šeida veida praksi, vai tie būs uh, tikai kosmētiski pasākumi, vai tādi, kas vērsīsies uh, mm, pēc būtības pret šādām darbībām un vērsīsies pret ļaunuma sakni. Uh, Nu, piemēram, arī Junkera kunga savulaik īstenotā darbība Panamas dokumenti, Goldman Sachs ir daudz dažādu gadījumu. Es gribētu zināt, kādas sankcijas jānosaka starpniekiem šādās darbībās vai, teiksim, varētu anulēt viņu uh, profesionālās licences, bet ir arī pārobežu darbība, uh, raksturs šādām darbībām, kurām tad ir jāuzraug šī situācija vai Eiropas iestādēm vai dalību valstu iestādēm. Vai uh, jūs prasīsiet izveidot reģistru un sniegt informāciju par potenciāli uh, negodīgu darbību. Lūdzu, atbild. Daudz, kas tika izteikts. Nu, kad direktīva vēl nav iesniegta komisāru kolēģijai, es nevaru aizsteigties šim procesām priekšā un uh, teikt, ko tad komisija uh, lems. Bet gribu norādīt, ka ja mēs arī uh, vēršamies uh, pret šiem starpniekiem, tad uh, parlaments ir pievērsis mūsu uzmanību šai problēmai un mums ir uh, jāregulē arī uh, Uh, šī situācija jāvēršas pret tiem, kuri uh, dažādā veidā atbalsta uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pat uz to pā, pamudina. Es vēl, mēs vēl neesam snieguši visu informāciju par Panamas uh, lietu, bet uh, mēs jums sniegsim par atsevišķām valstīm, par atsevišķiem dalībniekiem šo, šo informāciju. Bet tagad par mūsu priekšlikumiem, ko mēs esam iecerējuši. Mēs esam paredzējuši aptvert visus starpniekus, ne tikai atsevišķas profesijas, bet gan visas iesaistītās profesijas. Otrkārt, mūsu priekšlikums aptvers visas nodokļu optimizācijas schēmas. Nebūs tāda izsmeļoša saraksta, bet būs kritērija kopums, un tas palīdzēs uh, uh, pielāgoties situācijai, jo šī, šī, tā sakot, juridiskā un cita veida jaunrada jau nepazīst nekādas robežas. Trešais darbības virziens mūsu priekšlikums attieksies uz visām jurisdikcijām, ja statnieks darbojas trešajā valstī un neizpilda izvirzītās prasības, tad viņš vienkārši nevarēs šādu, šādu darbību turpināt. Tātad šie ir trīs galvenie darbības virzieni, par ko mēs domājam. Mēs arī, protams, domājam par sankcijām. Liels paldies par paskaidrojumu. Jā, tas būs ļoti tālējošs priekšlikums. Nākamā Eva Žolī. Zaļo grupas uh, vārdā paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs, kas pie mums šodien ieradies. Ar lielu nepacietību gaidu komisijas priekšlikumu par starpniekiem. Mēs zinām, cik tie uh, spēlē svarīgu lomu uh, Panamas komiteja ir veikusi pasūtījusi pētījumu par šo jautājumu. Šis pētījums ir publicēts pagājušajā nedēļā. Gribēju jautāt, vai jūsu priekšlikumā esat paredzējuši uh, krimināla sodus šiem starpniekiem, jo viņi ir līdzdalībnieki šajos nodokļu uh, noziegumos krimināla tiesības, eh, tiesība normas atsevišķās valstīs ir pietiekama šajā kontekstā, bet ne visās valstīs. Tas būtu jāpatur prātā. Otrs eh, jautājums. Ar lielu prieku esmu uzzinājusi, ka komisija ir uh, apturējusi uh, viena miljārda eiro nosūtīšanu uz nodokļu paradīzēm. Es gribētu zināt, kuras institūcijas vēlējās šos naudu novadīt uz nodokļu paradīzēm un uh, kādu projektu īstenošanu jūs uh, esat apturējuši. Paldies priekšsēdētājs vietnieces kundzei un tagad vārds komisāru kungam vēl tātad divi papildus jautājumi. Jā, par starpniekiem. Ir svarīgi izstrādāt tādu definīciju, kas aptver visus pakalpojumu sniedzējus, ne tikai kaut kādas konkrētas profesi, profesijas, jo pretējā gadījumā būs robi likumdošanā un, un tas, to atkal centīsies izmantot noteikti starpnieki. Otrkārt, par cīņu pret uh, izvarīšanos no nodokļu nomaksas. Jā, komisija iestājas par saistošiem tiesību aktiem, nevis tādām rekomendācijām vai rīcības kodeksiem, ko grūti ir uh, īstenot praksē. Uh, starpniekiem ir uh, pienākums nodrošināt uh, caurskatāmību, sniegt informāciju nodokļu administrācijai, un mēs neparedzam šobrīd nekādas krimināla sankcijas. Tālāk par jūsu Uh, sniegto informāciju, kas ir kā ir publicēta avīzē Lesuārs. Gribu teikt, ka šo avīzi nelasu, šādu informāciju neesmu saņēmis. Es tikai esmu lūdzis uh, Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankai, ja runa ir par šo lietu, labāk kontrolēt, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Un esmu uh, runājis gan ar Eiropas investīciju banku, gan ar uh, Eiropas uh, uh, rekonstrukcijas attīstības banku, uh, ar to vadītājiem, un esmu vienmēr norādījis, ka jābūt ļoti modriem, ļoti uzmanīgi jāskatās, kā tiek izmantoties savienības līdzekļi. Ja Eiropas Savienība cīnās pret nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu šai jomā, tad mums ir jābūt līderiem visās jomās. Varbūt jūs, Žolīkums, nevienmēr esat apmierināti ar mūsu darbu, bet mēs strādājam labāk nekā citi. Un ja mēs vēlamies būt līderi, tad mums ir jārāda piemērs. Un komisija, kur ir iesaistīta EIB pārvaldībā, vienmēr ir iestājusies par to, lai teritorijas, kuras saņem Eiropas Savienības finansējumu, arī respektētu labas finanšu pārvaldības standārtus. Mēs uh, arī uzlabojam tiesību aktus, finanšu regulu konkrēti attiecībā uz uh, ārvalstu aizdevumiem. Pateicos par jūsu uzdotiem jautājumiem, kas palīdz mums uh, precizēt, ka mēs esam līderi šai cīņā, un tas mums uzliek morālu un politisku pienākumu uh, būt par paraugu citiem. Paldies, neredzu zālē EFDD pārstāvi. Uh, nākamā uzstāsies Barbara Kapel no ENF. Paldies, priekšādātāji, paldies arī komisāram Moskovicī par to, ka esat ieradies uz mūsu komitejas sanāksmi. Man ir divi tematu loki, par kuriem es gribēju uzdot jautājumus. Pirmkārtām um, no, nodokļu āžu uh, melnais saraksts un otrais nodokļu taisnīgums. Šodien jūs norādījāt, ka melnais saraksts tiks sagatavot līdz gada beigām, ka tā ir viena no prioritātēm komisijā, un jūs esat pārliecināts, ka ECOFIN līdz gada beigām apstiprinās šādus sarakstus. Nu, man ir radies iespējas, ka uh, vēl ar vienu pastāv uh, tādas neskaidrības attiecībās definīciju un kritērijiem, pēc uh, kuriem vajadzētu šo sarakstu sagatavot. Ir šie OECD kritēriji un ir arī komisijas kritēriji. Te ir runa par nodokļu bāzi, par caurdzamību, par starptautisko sadarbību ar valsts savienībām un ir arī EFTF saraksti, kuri ir uh, ārkārtīgi gari punktu katalogi, kas arī ir jāņem vērā. Šajās eh, diskusijās eh, parādījās arī direktīva pret eh, naudas atmaskāšanu. Pagājušajā nedēļā Ekon tika mm, diskutēts par to, kāpēc Panama šeit nav iekļauta sarakstā. Tāpēc man lūk jums jautājums, vai ir konkrēti kritēriji, pēc kuriem šos kandidātus vai arī potenciālās valstis izvērtē, vai tās būtu jāuzņem sarakstā vai nē. Un vai jūs uzskatiet, ka CPRC uh, eh, ziņojumos arī uh, vajadzētu par to runāt, vai arī šeit ir runa par tematiem, kas attiecas uz pilnīgi visām jurisdikcijām? Vai Panamai, piemēram, ir jāpierāda, ka tā atbilst noteikumiem, uz ko gulsta šis mm, pierādīšanas smagums? Uh, Ja ir runa par nodokļu taisnīgumu, ECOFIN uh, 7. un 8. aprīlī tika runāts par to, ka ir vajadzīgs līdzsvars starp šiem daudzajiem grozījumiem tiesību aktos par nodokļiem, lai mēs varētu piemērot visus pasākumus uh, pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tātad te ir runa par uzņēmumiem, kas saskaras ar ļoti lielām problēmām. Tāpat uh, arī uh, Kā teica Maltas prezidentūra, tā nevēlas ieviest pārāk lielus grozījumus, lai šis sloks uz uzņēmējiem nebūtu tik liels. Vai ņemot vērā šos apstākļus, tas viss varētu būt pretproduktīvi, un kā mēs varētu nodrošināt līdzsvaru. Paldies! Šo dokumentu mēs vēl neesam saņēmuši. Mēs pavisam drīz to arī saņemsim un nodosim visiem zināšanai. Lūdzu, komisārkungs. Par um, šo sarakstu pašlaik ir piecas ekspertu grupas, kas ir sākušas pie tā strādāt. Tās ir apmēram 30 personas. Uh, un eh, tiek uh, izskatītas 92 jurisdikcijas. Tieši tāpēc es arī paudu šo mm, piesardzīgu optimismu attiecībā uz uh, eh, saraksta pieņemšanu. Uzskatu, ka progress ir panāks ļoti labs un kritēriji visiem ir skaidri. Šie kritēriji ir trijādi. Tā tad ir BEPS kritērija, ir caurdzamības kritērija un ir arī nodokļu, kaitīgs nodokļu prakses kritērija. Mēs esam pieņēmuši šeit vairākus kompromisus, kas mūsuprāt ir akceptējami. Un, protams, ka mums ir jāskatās, kā šie kritēriji darbosies pēc kāda laika. Attiecībās naudas atmaskāšanu. Manuprāt, ka Juravas kundze varētu daudz labāk atbildēt uz uh, jautājumiem par šo direktīvu. Es savukārt varu teikt, ka komisija kopumā ļoti labi apzinās visas bažas, kas tiek paustas, un saprot arī, kāpēc parlamentu uztrauc tas, ka kādas valstis nav iekļautas. Protams, mēs mēģinām šeit atrast uh, labākos risinājumus, lai nodrošinātu, ka uh, šāda um, nelīdztiesība nepastāvētu. Maltas um, neformālajā ekofin sanāksmē tika runāts par šiem jautājumiem, un arī Vašingtonā mēs par to spriedām. Nodokļu taisnīgums nevar pastāvēt, ja pastāv konkurence, un Juridiskā stabilitāte nodokļu jautājumos, protams, ir labs princips. Mm, tieši tāpēc arī mums ir jāvēršas pret nodokļu neistabilitāti, kas kaitē uzņēmēji darbībai. Taču šeit nepastāv nekādas pretrunas starp uh, juridisko stabilitāti un cīņu pret necaurdzamību. Es eh, prezidentūras laikā esmu um, uh, uzstājas uz to, ka mums ir jādomā par caurdzmību. Tātad mums ir jādara viss, lai mēs varētu nodrošināt šo juridisko stabilitāti. Ja es paskatos uz uh, šo CCBT projektu, tad uh, šī um, projekta pamatā ir dažādas struktūrās reformas, kas ilgtermiņā nodrošinās stabilitāti un kas vienlaicīgi ļaus vērsties pret krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs tāpēc nedrīkstam stabilitāti izmantot kā argumentu, ka mums nevajadzētu cīnīties pret eh, nodokļu krāpšanu. Un eh, šķiet, ka Maltas prezidentūra arī tam piekrīt. Paldies eh, komisāram tagad Ludeks Nīdermajers, tautas partijas grupa. Paldies, un paldies, ka varējāt ierasties. Lai ietaupītu laiku, uzdošu tikai vienu jautājumu, taču pirms tam es gribētu uzstāstīt aptvērt, ka, manuprāt, varam būt lepni par um, panākto nodokļu jautājumos. Tas ļoti labi atklājās arī um, mūsu braucienā uz ASV, kad pana delegācija tur viesojās. Otrais par fatka. Tika jau iepriekš uzdot divi jautājumi par šo tematu. Es saprotu, ka tiesiskā situācija ir ļoti sarežģīta. Fatka tika apspriesta dalībvalstu līmenī, bet Es gribētu jautāt, vai tiks um, saņemts mandāts no dalību valstīm, lai varētu patiešām apspriesties par atgriezeniskumu un panākt labus rezultātus. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Tas varbūt ir pa vidu jūsu un Juravas kundzes portfeļiem. Te ir runa par mm, īpašniekiem, par īsajiem īpašniekiem. Parlamentā tika runāts par slieksni. Uh, uh, akciju īpašumtiesībās, un šķiet, ka pašlaik izmantotais slieksnis 20-25% ir pārāk augsts, un mums to vajadzētu samazināt. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā, un vēlreiz paldies, ka ieradāties. Paldies arī par īso jautājumu, pavisam būtisko jautājumu. Lūdzu, komisārkungs. Paldies, Nīdermairkungs, par to, ka tik augstu novērtējiet ieguldīto darbu. Domāju, ka mēs uh, varam priecāties par šiem rezultātiem tieši pateicoties labajai sadarbībai. Par fatka. Gribu šeit atsaukties uz uh, direktīvu, kas pieliek punktu banku noslēpumiem, un tas ir pats spēcīgākais rīks, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs nodrošinātu labāku caurdzamību par nodokļu informāciju. Kā es tikko inf izskaidroju, šāds lēmums Eiropas Savienībā jau pastāv, un komisija gatavos ziņojumu līdz 2019. gadam, kur mēs eh, klāstīsim, kā šī sistēma darbojas. Tieši tāpēc mēs arī varēsim veikt šos izvērtējumus un varēsim arī paskatīties, vai ir nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, varbūt ir jāpastiprina sankcijas gadījumā, ja šie pienākumi netiek ievēroti no attiecīgo iesaistīto pušu puses. Domāju, ka pašlaik mēs vēl nevaram runāt par mandātu sarunām ar ASV Mēs pašlaik darbojamies to nolīgumu ietvaros, kas jau pastāv attiecībā uz dalību valstīm. Protams, ka mēs domājam arī par atgriezeniskumu. Par īstiem īpašniekiem, kā jūs zināt, ir vajadzīga informācija par šiem īpašniekiem, lai patiešām efektīvi cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Um, Komisija mēģina grozīt šo direktīvu, un mēs mēģinām panākt, lai eh, nodokļu iestādēm būtu pieeja, piekļuve šādai informācijai nacionālajos reģistros, un šie reģistri savukārt ir jāpievieno Eiropas Savienībai, kas netieši arī nozīmē, ka mēs varētu iegūt šo informāciju. Bet <clears throat> mēs redzam, ka Šī saikne starp nodokļu iestādēm un Eiropas Savienību nav tieši uh, izteikta, un tas nozīmē, ka dažas dalība valstis varētu to interpretēt šauri. Tieši tāpēc varbūt vajadzētu nodrošināt sistemātisku pārobežu piekļuvi šāda informācija par īstajiem īpašniekiem, un varbūt mēs varētu izmantot šo direktīvu. Uh, Šeit mēs varētu arī precizēt visus būtiskākos elementus, lai mēs varētu korekti identificēt visas šīs personas, kas slēpjas aiz um, mm, mm, sabiedrībām, un tad šie nodokļu identifikācijas numuri arī tiktu paturēti naudas atmaskāšanas reģistrā. Lai paplašinātu šo ietvaru mums ir mm, jānogaida līdz padomu un parlaments būs pabeiguši sarunas. Tātad mums ir jānogaida, vai ir nepieciešams vēl paplašināt esošos priekšlikumus. Paldies, komisārkungs! Mēs bijām nolēmuši strādāt līdz 10.30. Ja jums ir vēl pāris minūtes laika, mums pēc tam ir paredzēta koordinātoru sanāksme, mēs vēl varētu uzdot dažus jautājumus. Emanuels Morels. Jā, paldies, komisārkungs, ka varējāt ierasties. Paldies arī par jūsu ieguldīto darbu šajā jomā. Es gribētu mm, precizēt divus jautājumus, kas jau tika uzdoti par um, ziņojumiem par valstīm, par publiskiem ziņojumiem. Šķiet, ka informācija ir mazliet mainījusies. Mēs noteikti atceramies, ka uh, pēdējā komisijas priekšlikumā tika runāts par nodokļu bāzi um, Eiropas valstīm un arī nodokļu paradīzēm, kas ir uh, iekļautas Eiropas sarakstā. Parlaments uh, cīnījās par to, ka ir publiski jāziņo par visām nodokļu administrācijām, jo uh, mēs eh, varētu riskēt ar to, ka viss būtu pārāk neskaidrs. Man ir jautājums par nodokļu paradīzēm. Jūs teicāt, ka jums ir tāds eh, piesardzīgs optimisms šajā sakarā. Es esmu vairāk pesimists. Ja mēs labi pazīstam padomi, tad visticamāk eh, šis saraksts nebūs pārāk garš. Piemēram, atcerēsimies, ka 0% vairs netiek uzskatīti par pietiekamu iemeslu, lai administrācija sauktu par nodokļu paradīzi. Man ir radies iespējas, ka komisija šajā jautājumā ir ļoti ambicioza, tāpat kā mēs parlaments, un šķiet, ka uh, padome savukārt mēģina to visu uh, padarīt neskaidrāku. Ja ir runa par uh, ziņojumiem par valstīm, šeit vajadzētu runāt par visām nodokļu bāzēm. Otrakārt, mēs daudz runājām par nodokļu taisnīgumu, jūs arī par to izteicāties, bet uh, Īsā problēma ir tāda, ka um, uzņēmumi uh, arvien vairāk ir um, attālināti no šiem nodokļiem. Mēs, piemēram, atceramies, kas notika Panamā un arī citur. Komisija bija ieteikusi pāriet no šīs direktīvas uh, pret uh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Varbūt šajās debatēs mēs varētu domāt par minimāliem nodekļiem, kas ir jāuzliek sabiedrībām. Mēs nevaram akceptēt šo ideju, ka multinacionāli uzņēmumi Eiropā maksā tikai 1% nodokļos vai pat mazāk. Es domāju, ka tas būtu visu interesēs, un tie ne tikai parlamentārieši, kas to pieprasa. Attiecībā uz jūsu pirmo uh, jautājumu Man tikko informēja, ka uh, Lielbritānija mm, mēģinās rīkoties šajā jautājumā arī pēc Brexita. Tātad uh, šī situācija būs iespējams ļoti sarežģīta. Euh. Lielbritānija turpina spēlēt uh, pozitīvu lomu. Tā mēģina cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uh, Uzskatu, ka vajadzētu nošķirt šīs nodokļu paradīzes, kas neievēro globālos standartus, no valstīm, kas to dara. Bet, protams, mēs neiedzināsimies šajās debatēs. Es mēģinu šeit būt tāds ļoti modrs, mums ir jāskatās, kā virzīsies sarunas attiecībā uz šiem jautājumiem. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus, Morel kungs. Pirmkārtām šis saraksts, kad es saku, ka uh, es esmu tāds pieticīgs optimists, tad es um, nu, pieturos pie šīs terminoloģijas. Jā, eh, nulles likme varbūt nav pietiekams iemesls, bet mums vajadzētu paskatīties uz jurisdikcijām, kas uh, vēl ar vienu ir šī darba sastāvdaļa. Mēs vēl ar vienu veicam skrīningu attiecībā uz šīm valstīm. Uh, Tātad mums ir jāpaskatās, kāds progress ir panākts, cīnoties pret eh, nodokļu krāpniecību. Protams, ka šie divi kompromisi ir tādi ierobežojoši, bet es domāju, ka mums ir izdevies sagatavot eh, tādu visnotaļ stabilu un labu sarakstu. Attiecībā uz eh, publiskajiem sarakstiem par CBCA es jau Atbildēšu Līkundzei, ka no pašas eh, pirmās dienas, kopš manas stāšanās amatā, es esmu bijis par šādu caurzamu CBCA. Protams, ka Eiropas parlaments mani um, kritizē, bet citi savukārt uzsaka, ka uh, šie kriteriji pārāk strikti. Es domāju, ka mēs virzāmies uz priekšu un uh, Protams, ka mums ir vajadzīgs arī Eiropas parlamenta atbalsts. Šo cīņu vajag turpināt. Šeit es jums neslēpšu, ka, protams, ir ļoti daudz um, to, kas nevēlas strādāt pie šiem jautājumiem. Ja runa par efektīviem rezultātiem, tad, nu, tad, kad mēs runājam par CCBT, atklāti sakot, nav nekādas politiskās gribas iekļaut šādas minimālās bāzes jebkurā Eiropas direktīvā. Šeit ir ļoti daudz dalībvalstu, kas uh, vēršas pret šādiem noteikumiem. Ja mēs gribētu uzstāt uz šādu likmi, tad iespējams, ka tas būtu neproduktīvi. Mēs nevarētu šeit atrast kompromisus attiecībā uz tiem jautājumiem, kas jau ir uz galda. Tātad mums ir jādomā vienā kārtām par efektīvu nodokļu piemērošanu un uh, šeit noteikti nevar būt runa par nulles likmi. Un kā jūs zinat, tad. Um, mēs nevaram uzskatīt, ka šeit situācija ir normāla. Tagad nu no Melo, tautas partijas grupa, pēc tam Raimons Finčs un vēl divi brīvā mikrofona procedūrā. Tad es arī runātājs rakstu slēgšu un cerams, ka komisārs varēs uz atbildēt šiem jautājumiem. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies, komisārkungs. Izteikšos īsi. Pirmkārtām gribu dzirdēt jūsu viedokli par to, cik svarīgs, svarīgi ir legalitāte un pārskatāmība dažādos biznesa centros Eiropā. Uh, jeb tajos biznesa centros, kas tiek pakļauts Eiropas pārvaldībai, Kiprā, Gibraltārā, Portugāļu salās, Portugāles salās un tam līdzīgi. Kā jūs risināsiet šo jautājumu, kā šeit nodrošināt pārskatāmību un likumību? Un tālāk, kas attiec uz Portugālu konkrēti. Mums ir starptautisks biznesa centrs Madērā, tas ir ļoti nozīmīgs ieņēmumu radīšanā, mums ir ļoti augsts arī parāda līmenis, 132% no IKP un šodien sociālistu partija, mm, kas ir pie varas, mm, veid un mm, vēlas atrisināt, runāja par to, ka vēlas atrisināt šo parādu problēmu, eh, un tad šo parādu maksāt Eiropas nodokļu maksātāji. Atmaksas termiņš būtu, eh, nu, 50-60 gadi. Tas tāds ļoti neveiksmīgs jautājums manai valstī. Es gribētu vaicāt, komisārkungs, ko jūs par to domājat. Paldies par šiem īsiem jautājumiem. Lūdzu, komisārkungs. Portugāļu aizjūras teritorijas. Kas attiec uz pārskatāmību, es domāju, ka tas ir nu, ļoti svarīgs mērķis, nozīmīgs mērķis. Pie tā arī strādājam un vēlamies nodot, nodrošināt eh, gan attiecībā uz finanšu datiem pārskatāmību, gan attiecībā uz nodokļu nolēmumiem, eh, uz CBCR pārskatiem, uz visiem šiem jautājumiem. Un, protams, rīcības kodeksā, ja etikas kodeksā, mēs tieši par šiem jautājumiem arī runāsim par to, lai nodrošinātu krietni līdzināku piekļuvi datiem, dokumentiem eh, no visiem partneriem, tā lai varētu cīnīties pret eh, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem. Nu, protams, man arī nav nekādas tādas, nezinu, īpašu mēru, ko pēkšņi mēs varētu piemērot, lai pārskatāmību uzlabotu. Tas ir pastāv pamatīgs darbs, pakāpenisks darbs. Uh, Ir, protams, tādi, kas vienmēr bremzē šo procesu, ir tādi, kas ies avangardā. Tas ir, kā jau teicu, lielā mērā saistīts arī ar jaunajām tehnoloģijām, ar informācijas ievākšanas um, iespējām. Un mēs vēlamies, lai šī pārskatāmība tiešām būtu, nu, kā tāds piemērs, nevis nāktu kā ekspost pasākums, tad jau tas kļūst par skandālu, vai ne tā? Uh, Un tad, lūk, tiek veidotas tādas komitejas kā šī jūsu komiteja Eiropas parlamentā. Es domāju, mums vajadzētu strādāt pie tā, lai šādas komitejas nav vajadzīgas. Kas attiec uz Portugāli, tad, jāsaka, šis jautājums ir nedaudz atšķirīgs no vispārēju, ko mēs runājām. Tāpēc es gan nedaudz pazīstu Portugāles politiku, esmu ar to sastapies. Mēs strādājam, sastrādājamies šobrīd ar Portugāles valdību. Uh, Un eh, ļoti uzmanīgi jārīkos, lai pārliecinātos, ka deficīta samazinājums turpinās. Un mana cerība ir tāda, ka šī valsts tad varbūt tiešām pavisam strauji un ļoti strauji varēs iziet no šīs deficīta procedūras. Tas, domāju, iezīmētu jaunu posmu šai Eiropas ceļā. Nu, par parādu jautājumu runājot. Nu, tas, protams, tāds delikāts, jaut, delikātāks jautājums. Arī citu valstu gadījumā šād, šādas lietas pastāv. Un tas nav tāds jautājums, par ko šobrīd var tā brīvi runāt. Nu jā, tad debats par parādiem būs mums jāīsteno kādā citā reizē. Nākamais runātājs Raimonds Finčs, pēdējais šajā sarakstā, un tad trīs brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Un tas arī būs viss. Kumsargungs, paldies, ka jūs nedaudz ilgāk pie mums uzkavēties un esat gatavs uz šiem jautājumiem atbildēt. Finčkungs, paldies priekšādātā komisāra kungs. Jūs jau droši vien zinat, ka šis parlaments tieši tāpat kā arī eh, komisija patiešām pretojas eh, biznesam un komercijai kopumā, tieši tāpēc es neveicu pasaules aro, arēnā. Un visu šo mandātu laikā ir dzirdētas dar, balsis, ka eh, es vajadzētu aktivizēt FATKA, jeb ārzemju kontu nodokļu atbilstības aktu, līdzīgi kā tas ir ASV, vai komisija ir grasījusies šāda veida tiesību aktu izstrādāt un īstenot. Uh, jeb jūs vienkārši varam nost pie tā, ka ne, nesadarbojamies ar nevienu, kas šo aktu neievēro. Un vai jums neliekas, ka pilsoņiem būtu labāk, ja šādu lieku regulējumu tomēr nebūtu? Paldies! Nu, tāds sarežģīts jautājums, vai ne tā? Lūdzu, Moskvisī. Nu, es nezinu ko jūs, kā jūs mēs teikto tulkojam, es arī nedomāju, ka parlaments un komisija ir pret kaut kādu šāda veida soļiem. Ne. Nu, es gan arī nu, par Franciju domāju, šeit domāju par vēl vienu viedokli. Ja mēs visi tagad atmeramies, ka mums ir jāuz, jāuzvedz kā godīgiem, labiem nodokļu maksātājiem un visiem jādod ieguldījums deficīta samazinājumā, uh, Jo nevar būt tā, ka tāpat laikā kāds eh, no šā, šāda veida maksājumiem atsakās un nav šāds godīgs nodokļu maksātājs, tāpēc, ka viņi izmanto kaut kādas nodokļu pardīs un tam līdzīgi, kaut kāds priekšrocību režīms. Nu, šajā gadījumā mums tad tādā gadījumā ir jānosaka zināmi nosacījumi, noteikumi. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu, ka mēs šādā veidā vēršamies pret ekonomikas efektivitāti, ir vajadzīga šī pārskatāmība un likumība, lai mēs varētu atbilstīgi darboties. Mēs joprojām esam ļoti konkrētspējīga ekonomika. Un mēs pieņemam virkni mekanismu, kas ir nāk par labu uzņēmumiem. Lūk, tas attiec arī uz CCCTB jo tas būs mehānisms, kas vienlaikus dos ieguldījumu, lai samazinātu slogu uzņēmumiem, vienkāršos uzņēmumu dzīvi un atvieglos arī dzen cīņu pret eh, nodokļu krāpšanu, izvairīšanos no nodokļiem. Un tāpēc, eh, nu, var jums vēlreiz teikt, ka tā ir mana tāda politiskā vēsts, ka aicinu jūs atbalstīt komisijas centienus, lai pārliecinātu dalību valstis, ka ir jāiet uz šo kopējo nodokļu bāzi, kopēju un konsolidētu nodokļu bāzi. Pat tad, ja tas notiks divos dažādos tempos, pat tad, ja tas notiks dižo, divos dažādos etapos, es domāju, ka beig beigās tas viss tomēr ir jāizteno, jo kas attiecas uz FATKA, tad es domāju, ka DAKA 2 direktīva faktiski iet šai virzienā piedāvā atbilstīgas instrumentus un pārskatāmību finanšu jomā. Šis amerikāņu tiesību akts, ja ASV tiesību akts, ir, ir arī ekstrateritoriāls, dalība valstis lielākoties viss ir piekritušas, divpusīgi vienošanos rezultātā to arī piemērot. Uh, Un, nu, tas attiecīgi tad ir tāds rīcības virziens. Paldies, priekšā eh, komisāra kungs. Nu, un tagad vēl trīsreiz mm, pa vienai minūtei. Un tad sanāksmes laiksim. Pirmā Anna Gomeša lūdzu. Atgriežoties pie Portugāles jautājuma, Moskavīsī kungs. Trojka, eh, kurā piedalīdzdarbojas arī Eiropas komisija, šobrīd nu, satraucas par jautājumu ka ir uznākus klējā informācija apmēram uh, 20 miljardi informācijas e, eiro līdzekļu, kas tika aizņemties dažāda veida programmām, faktiski ir nonākusi finan, e, nodokļu paradīzēs, e, līdzīgi kā tas norā, parādās Panamas dokumentos, bez jebkādām fiskālajām kontrolēm, tātad tā, tā, kā naudas atmazgāšana. Protams, ka parlaments par to ir nobežījušies, vai arī komisija par to domā, par šo izskanēšo informāciju. Un tad arī par PVN, paldies par to, ko jūs teicāt, mums ir vajadzīgs vairāk informācijas informācijas arī par šo lietu un gribēju jums vaicāt, vai šīs eh, tādas šīs brīvostas, tādas kā Ženēva, Luksemburga un šīs nodokļu brīvostas, tā teikt, vai arī tās joprojām mm, varēs turpināt būt šādas nodokļu pardīs runātāju pārtraukt tālāk Bērns Luke. <clears throat> Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihr freundliches. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisār kungs, par uh, jūsu atzinumiem un par 125. pantu kā tiesisko pamatu. Tātad es, ir iestādēm par maz līdzekļu, lai varētu izmeklēt visus aizdomīgos gadījumus. Jūs pats strādājis uh, Um, finanšu ministrijā, un tātad tikai 1% no 140 tūkstošiem gadījumu tiek izmeklēti. Un tātad ne, nav pietiekam daudz resursu, lai varētu izmeklēt uh, šādus gadījumus, vai jūs varētu uzdot jautājumu dalību valstīm, cik papildus nodokļu ienākumus varētu gūt, ja tiktu izmeklēti aizdomīgie gadījumi, nodok, noziegumi nodokļu jomā. Un tad varētu salīdzināt, cik, kādas ir izmaksas un kādi ir ieņēmumi no šādas izmeklēšanas. Paldies tagad, Luis Mišels. Paldies, komisāra kungs. Es eh, strādāju arī iepriekšējā komitejā, un tā ir pirmā reize, kad mēs redzam tik lielu apņēmību un gribu rīkoties, un es varu tikai jūs par to uzslavēt. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, vai ir veikti aprēķini, kāds īpatsvars ir šādām nelegālām schēmām salīdzinot ar legālām schēmām? jo, nu, dažreiz arī nav īsti skaidrs, kas ir legāls, kas ir nelegāls. Šīs schēmas katrā gadījumā ir amorālas. Otrakārt, vai ir iespējams panākt kopīgu definīciju par to, kas ir nodokļu krāpniecība, nodokļu optimizācija, agresīva nodokļu plānošana, uh, šie jēdzieni dažkārt attiecas būtībā uz identiskiem gadījumiem, bet, eh, nu, dažkārt ļaunprātīgi tiek izmantota eh, likumdošana. Paldies, un eh, tagad iespējams atbildēt uz pēdējo jautājumu grupu. Vispirms Annai Gomešai jautājums jau attiecās ne tikai uz Portugālu, pat ja viņa šī deputāta ir no Portugāles. Jā, es piekrītu viņas paustajām bažām. Tieši tas ir arī jautājums, pie kā strādā jūsu komiteja. Par šīm brīvostām, par tā būtībā ir muitas uh, zona un uh, muitas iestādes uh, seko šai, šai jomai, lai tur viss notiktu atbilstoši noteikumiem. Tālāk par DAK direktīvu mēs esam lūguši statistisku un kvalitatīvu informāciju par informācijas ap apmaiņas ietekmu uz visām dalību valstīm. Šie dati pēc tam tiks arī publicēti. Nu, šeit tika minēti tādi pesimistisks, šāds pesimistisks prognozes. Es vēlētos arī drīzāk tādas optimistiskākas, lai šīs prognozes būtu, bet, nu, šeit būs nepieciešams investīcijas dalību valstīs tālāk. Uh, Uh, pateicos Mišela kungam par viņa atbalstu, ko viņš pauda. Gribu teikt, ka šobrīd mums nav veiktas aplēses par, šīm, uh, par to, kur, cik ir legālu, cik ir nelegālu schēmu, bet pie šā jautājuma esam uzsākuši darbu cerams, ka šī informācija mums būs tad arī pieejama, varēsim arī jūs par to informēt. Uh, un tas ir saistīts ar uh, jautājumu par finanšu starpniekiem. Tālāk uh, par uh, definīciju attiecībā uz krāpšanu un agresīvu uh, nodokļu plānošanu un par atšķirībām starp šīm, šīm definīcijām. Nu, Būtībā krāpšana nozīmē nepildīt savas saistības, nepildīt likuma normas. Būtībā nu, neievērot spēkā esošos likumus. Un vai tā ir nodokļu optimizācija vai uh, agresīva nodokļu plānošana, dažos gadījumos būtībā tie ir sinonīmi. Eksistējošās normas tiek izmantotas uh, ar mērķi, lai uh, uzņēmumi, tā skaitā transnacionālie uzņēmumi, varētu samazināt uh, maksāto nodokļu apjomu. Un uh, cīņa pret krāpšanu un uh, nodokļu apiešanu. Būtībā tas viss ir saistīts ar BEPS, ar bāzes eroziju un uh, peļņas pārvietošanu. Es domāju, ka mums vēl notiks eh, par šo jautājumu plašāka viedokļa apmaiņa, jo šādu jautājumu nav iespējams atbildēt vienā minūtē, bet eh, varētu vēl daudz eh, papildus precīzāks informācijas sniegt. Priekšsēdētājs vēlos pateikties. Uh, deputātiem, deputātu vārdā, komisāra kungs, ka jūs bijāt gatavs palikt pie mums uh, vēl 16 minūtes ilgāk. Mēs, jūs esat mūsu apņēmīgs sabiedrotais cīņā pret uh, nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu. To es gribēju uzsvērt. Jūs sākumā arī runājāt par piekļuvi in, e, dokumentiem, par to mēs runāsim arī koordinātoru sanāksmē. Un um, es gaidām arī no jū, jūs atkal mūsu komitejā, kad jūs mūs informēsiet par uh, starpnieku um, tiesību aktu priekšlikumu. Tagad mēs noslēdzām sanāksmi, būs piecu minūšu pārtraukums un pēc tam uh, notiks koordinātāru sanāksme, tā gan būs aiz slēgtām durvīm. Liels paldies visiem!